Un tagad darba kārtībā prezentācija ziņojumam, ko sagatavojas Frederika Rīs par veselības aizsardzības jautājumiem saistībā ar elektromagnetiskiem laukiem. Četras minūtes referentē vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms es nonāku pie ziņojuma būtības, es gribēju teikt pāris vārdus par procedūras. Nāsmu pirmā un droši vien arī ne pēdējā, kas izteiksies pret šo konkrēto pantu. Uh, respektīvi 45. punktu otro apakšpunktu, jo tiešām uh, frustrējoši debats, ka nav debats par šādiem jautājumiem. Lūk, neviena grupa pārstāv, neviena runātājs, esmu vienīgā, kas šeit stāv un klausās. Es priecājos, ka šeit vismaz ir Rājāls kundze, Sinats kundze un citi, kas vēl šeit tomēr ir palikuši. Un paldies tiem, kas man palīdzēja sagatavot šo jautājumu. Es saprotu, ka ir 11 vakarā, bet tāpat laikā šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ietekmē miljoniem pilsoņu visā Eiropā. Mēs nesam par šo jautājumu parlamentā runājuši jau krietnu laiku. Desmit gadi pagājuši, desmit gadu laikā tehnoloģijas ir attīstījušās ārkārtīgi skā, strauji. Mums ir visi šie Bluetooth un dažāda veida augstsprieguma līnijas. Mēs dzīvojam burtiski kopā ar šīm visām jaunajām iespējām, kas, protams, dod mums priekšrocības, bet tāpat laikā jāuzdod arī ļoti svarīgi jautājumi par to, kā šīs jaunās tehnoloģijas ietekmē mūsu veselību. Tāpēc izteiksimies skaidri un gaiši. Sagatavojot šo ziņojumu, man kļūst skaidrs, ka šāda ietekme pastāv. Mums ir jāizteno debats par riskiem, ko rada jaun šāda veida lauki, un pat zinātniskā kopiena nav spējas nonākt pie konkrētiem viennozīmīgiem risinājumiem. Es, piemēram, varu te, es, es ceru, ka rīt mums izdosies apstiprināt šo ziņojumu. Nu, piemēram, par to, ka šāda veida frekvences augstsprieguma līnijas ietekmē, piemēram, vecu ļaužu pansionāts, bērndārs, skolas, un ļoti svarīgi izstrādāt procedūru, kas ļautu pārliecināties, ka ar pētniecības un zinātniskās ekspertīzes rezultātiem mums izrodas rast visnekaitīgāko veidu uh, tehnoloģiju izmantošanā. Nu, piemēram, arī attiecībā uz mobilajiem telefoniem, ko lieto jaunieši un bērni, ir šī prakse jāpadara drošāka. Tam, protams, jāietekmē arī tālāk tirgu, tirgvedības kampaņas, reklāmas kampaņas. E, jāskatās arī, kā sadarbojamies ar elektrības e, ražotājiem, elektrokompānijām. Un man ziņojuma pirmajā punktā aicinu pārskatīt šīs sliekšņu vērtības. Diemžēl vidas komitejā mani kolēģi neatbalstīja. Lai gan iepriekš citā ziņojumā mēs pieņēmām šādu pašvārdu izmantošanu pagājušā gada septembrī cita ziņojuma ietvaros, kad runājam par Eiropas rīcības plānu vidas un veselības jomā laikam no 2004. līdz 2010. gadam. Komisija šķiet tā kā strausiebās galvas miltīs un nevēlas skatīties uz realitāti. Bet situācija nepieciešams precizēt, to pilsoņu nums gāda eksperti joprojām nevar savā starpā vienoties par to, kas ir un kas nav kaitīgs. Tāpat laikā tiesas prāvas turpinās, reizēm uh, uzvarētāji ir nozars pārstāvi, reizēm patērētāji, Pasaules veselības organizācijas komisijas ir jau noteikusi 2015. gadu kā gadu, kad viņi atgriezīsies pie šī riska izvērtēšanas, bet pa to laiku varbūt šie riski jau izraisa, piemēram, dažādas kancerogēnas audzējas. Un beigu beigās šāda bezdarbība būs mūsu vaina. Piesardzības princips ir kaut kas tāds, ko mēs esam centušies izstrādāt smalkāk. Tas nav par bezdarbību, nē, mēs vēlamies uzņemties rīcību, palielināt ekspertīzi, īstenot pētījums, veidot progresīvas un dinamiskas definīcijas mūsu tiesību aktos arī attiecībā uz elektromagnetiskiem lauki, laukiem. Un tāpēc arī šo rezolūciju zaļie iesniedza. Es augstu vērtēju šo iniciatīvu, un arī mans sākotnējais priekšlikums bija samazināt emisijas līmeni, un e, virkne reģionu, tostarp arī divi reģioni, kas ir man ļoti tuvu, tostarp arī Briseles reģions, e, sam, ir samazinājuši šīs prasības, kas ir e, noteikts ar 99. gada noteikumiem. Es esmu parlamenta referenta šajā jautājumā, un visam, un vispirms gribētu teikt, ka ziņojumu progresa komitejā bija būtisks. Ceru, ka arī rīt būs atbalsts šim ziņojumam. Elektromagnetiskā lauka ietekme ir jautājums, kas joprojām ir atvērts, un es domāju, ka nākamajam Eiropas parlamentam, nākamajā sasaukumā pie šī jautājuma vajadzētu atgriezties. Mums ir jāpalīdz pilsoņiem šai jomā, un jāturpina debats, kas diemžēl šobrīd norisinās tikai vienīgi tiesās. Paldies, saka priekšsādātājs. Tagad uzklausīsim komisāru. Lūdzu, Farhogen kungs, jums vārds. Priekšsādātāji, dāmas un kungi, es vēlos pateikties jums, Rīsas kundze un Eiropas parlamentam, par šo institīvu ziņojumu par elektromagnetiskiem laukiem. Patiešām, tas jautājums elektromagnetiskie lauki, kas nopietni e, satrauc daudz iedzīvotājus. Un tas svarīgs arī mums. Ņemot vērā jautājumu sarežģītību un cik ļoti spēcīgi lādēts šis jautājums ir, jo jutīgs mums ir ļoti svarīgi tiešām balstīties uz reāliem faktiem, tos attiecīgi apkopot un izvērtēt. Līdz ar to komisija nemitīgi, ļoti rūpīgi seko šādiem jautājumiem. Uh, sekojot eh, padoms lēmumam 99, 519. Tāpēc mēs apkopojam informāciju no zinātniskajām komitejām, lai tiešām atbildētu jautājumu par iespējamo elektromagnētisko starojuma ietekmi, lai zinātu tiešām aktuālāko informāciju. Jaunākie atzinumi, kas izriet no atbildīgās zinātniskās komitejas par šo jautājumu, tika publicēts eh, šā gada janvārī. Gribu norādīt, ka komisija, dalībvalstis un arī nesenie nolēmumi Francijā par uh, lielākajiem elektromagnētiskiem raidītājiem par eksponēšanas, jeb šim tātad pakļāvumu elektromagnētiskam laukam šobrīd tiek ļoti spēcīgi novēroti. Es vēlos norādīt, nu, ka Eiropas komisija savā rezolūcijas priekšlikumā ir nopietni sekojusi jūs izteiktām bažām. Un daži papildinoši apsvērumi. Pirmkārt, Eiropas līmenī jau ir izstrādāts ietvers, kas nosaka šīs eksponēšanas um, robežvērtības un nosaka aizsardzības līmeni apzinotājiem uh, ietekmes līmeņiem. Otkārt, līdzinējā neatkarīgā zinātniskie pētījumi ir pamatojuši grozījumus, uh, konkrētajam zinātniskajam pamatojumam vēl arvien nav nekāda izmaiņas konstatēts. Līdz ar to šis zinātniskais konstatējums uh, paliek spēkā, un mēs tam ļoti precīzi sekosim, lai noteikti vai kaut kāda veida tomēr uh, robežvērtību pielāgošana būtu vēlāk jānovērtē, jāpārvērtē. Komisija arī pārskata iespējamas izskatīt šos padziļinātā veidā ietekmi uz cilvēku veselību. Mēs atbūvamies ar nopietnākiem spēlētājiem, lai tiešām varētu reaģēt uz sabiedrības izteiktām bažām. Līdz ar to vēlos precizēt un paskaidrot, ka pētniecība šajā jautājumā arvien ir jāturpina. Paldies! Merci, monsieur le commissaire. Vous avez vu que nous avons. Paldies, komisāra kungs. Mēs, kā jūs redzat, cenšamies pat šajā telpā mazināt elektromagnetiskos laukus. Tā tad šeit būs balsojums rītdien, un tad atlicis mums dienas kārtībā pēdējais jautājums. Tā ir Gačeks kundzes ziņojums tātad par Eiropas Savienības pilsonības problēmām un nākotnes izredzēm. Lūdzu. Priekšsarētāji kungs.